perché... Sì. Per favore, colleghi, colleghi, se volete prendere posto. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ci giornalisti e fotografi di lasciare žurnālistus un fotogrāfus gribētu lūgt atbrīvot uh, zāles priekšdaļu. Mums ir uh, skaidrs laika grafiks. Šodien ir svarīga diena mūsu darba kārtībā un mums nevajadzētu pārāk kavēties. Vienkārši gaidot tos, kur vēl kavējas, bet gribētu sākt sēdi un gribētu sveikt pie mums uh, komisijas vicepriekšsēdētāju augsto pārstāvi. Uh, Ketrīna Eštoni, viņa ir ieradusies laicīgi, un šoreiz tā ir trešā reize, uh, kad viņa uzstājas mūsu komitejā. Un tādējādi viņa apstiprina, cik uh, nozīmīgs ir šis temats, par kur šodien runāsim, proti Eiropas ārējās darbības dienesta izveide. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo īpaši tāpēc, ka uh, mums ir jāuztur attiecības uh, un sadarbība ar uh, Katrīna Eštone un arī uzklausīšanā viņa teica, ka parlaments um, tā tad arī būs svarīgs sadarbības partners un parlaments sekos ārējās darbības dienesta izveidē un darbībai. Šeit ir vajadzīga skaidra struktūra, skaidra kompetenču struktūra un uh, mēs vēlētos izvērtēt eh, komisijas vicepriekšsādātājs eh, priekšlikums un, protams, nodrošināt arī, lai tiktu saglabātas un nostiprinātas Eiropas parlamenta demokrātiskās kompetences, kuras apstiprina Lisabonas līgums. Uz šo sēdi ir ielūgti ne tikai AFET komitejas deputāti, bet arī konstitucionālo lietu, juridisko lietu, budžeta un budžeta kontrolas un attīstības uh, starptautiskās tirsniecības un sieviešu tiesību komitejas deputāti. Es to vienkārši gribēju pateikt, lai katru reizi man nav jāatvainojas, bet uh, es um, pieturēšos pie saraksta, kas ir noteikts un pie noteiktā uzstāšanās laika. Protams, man jūs būs droši vien arī jāinformē visu laiku par to, ka, kāds ir uzstāšanās laiks, bet uh, tātad. Tā, lūdzu um, pēc iespējas īsāk izteikties, lai mums paliktu laiks uh, atbildēm. Sēdes noslēgumā mēs 20-25 minūtes paredzēsim, lai um, varētu sniegt ziņojumu par ārlietu uh, ministru sēdi, kas notika vakar. Uh, Es domāju, ka tādējādi visiem ir eh, viss skaidrs par sēdes norisi un mēs varam sākt darbu. Un tāpēc tagad uzreiz gribētu dot vārdu augstie pārstāvēja komisijas vicepriekšsādātāja Eštāns kundze. Lūdzu, jums vārds Eštāns kundze. Godātie deputāti, liels paldies! Man ir liels prieks atkal būt atpakaļ ārlietu komitejā šodien. Un lai eh, mēs varētu nopietni diskutēt par ārējās darbības dienesta izveidi. Un, kā jau priekšsēdētājs teica, sēdes beigās es jūs informēšu par ārlietu ministru padomu sēdi vakar. Tātad sāksim ar ārējās darbības dienestu. Tas vakar tika apspriests kopīgajā sesijā, kura notika starp ārlietu un vispārējo lietu padomi. Un uh, mums bija arī vispārīgās uh, politikas uh, debatas par ārlietu politiku gada sākumā parlamentā un gribētu apsveikt jūs priekšsādātāju kungs ar lielo atbalstu, kādu saņēma ziņojums par KDP. Kā es toreiz debatēs teicu, tad ārējās darbības dienesta izveida ir milzīga iespēja Eiropai. Uh, Es to uh, nosaucu par iespēju, kas rodas vienu reizi paudzē. Beidzot, mēs varēsim apkopot mūsu iesaistas instrumentus, ekonomiskos un politiskos instrumentus, attīstības un krīzes pārvaldības instrumentus, atbalstot tādējādi vienotu uh, politisko stratēģiju. Uh, svarīgi būs um, maksimāli izmantot sinerģijas un izvairīties no pārāk sarežģītām procedūrām un stiprināt mūsu kolektīvo ietekmi uz vietas. Galvenais princips, lai rīcības dienas būtu uh, spējīgs darboties, ir tas, ka mums ir jāpielāgojas mainīgajai pasaulē, kur mainās varas uh, Uh, līdzsvars. Mēs zinām, kāds ir izaicinājumi reģionālā konflikti, pandēmijas, energodrošība, klimata pārmaiņas, nelegālā imigrācija un citas lietas. Ko es gribu uh, pateikt, runājot par ārējās darbības dienesta izveidi? Uh, Es gribu teikt, ka šīs visas lietas ir cieši saistītas, un tī, tāpēc ir vajadzīgs arī visaptvarošs stratēģijas, lai cīnītos ar šiem, šīm problēmām. Un tāpēc mums ir vajadzīgs tādas stratēģijas, kas uh, veicina darbību uz vietas. Tikpat svarīgi, kā sasaistīt politikas uh, jomas, uh, ir arī uh, apkopot šīs jomas vienotās uh, stratēģijā. Ja mēs uh, sadalīsim šīs jomas, tad mums būs mazāka ietekme starptautiskajā arēnā. Tāpēc šis ir tas brīdis, kad ir jāpieturas cieši pie Lisabonas līguma un jāveido spēcīgāku un efektīvāku Eiropas ārlietu politiku. Mums uh, vajadzētu izmantot visas iespējas, kas ir mūsu uh, rīcībā un izmantot visus līdzekļus, lai sasniegtu mūsu mērķus. Daudz no jums šeit parlamentā atbalsta man šajā viedoklī. Man eh, ļoti svarīgi šķita debatas eh, parlamentā gada sākumā, un man prieks, ka daudz no jums domā tāpat kā es par ārējās darbības dienestu. Mēs vēlamies, lai šis dienests eh, palīdzētu Eiropai aktīvāk darboties starptautiskā arēnā un uzņemties savu atbildību starptautiskajā drošībā. Mēs vēlamies plaša aptvēruma dienestu, uh, kas aptver plašu Eiropas ārējo darbību klāstu un nodrošina to, ka nebūs dublēšanās, un paldies par jūsu atbalstu šajās debatēs. Toreiz pēcpusdienā es tikos arī ar priekšsādātāju konferenci un uh, skaidroju viņiem vairāk par, par ārējās darbības dienestu. Tā bija slēgta sēde, un tomēr gribu teikt, ka tur arī saņēma plašu atbalstu. Gribētu no paša sākuma jau skaidri teikt, ka parlamentam ir ļoti skaidra nostāja par ārējās darbības dienestu, un jums ir pilnas tiesības būt pilnībā iesaistītiem. Jūs ne tikai sniegsiet atzinumu par šo dienestu, bet jums ir arī izšķirīgi svarīga loma attiecībā uz budžetu un koplēmumu, ņemot vērā pārmaiņas fin, budžeta regulā un uh, darbinieku nolikumā. Uh, Parlamentam būs ļoti būtiska kontrolas loma dienas darbībā arī kā ADP aspektos, un šeit nedrīkst būt nekādu šaubu, ka ārējās rīcības dienestam ir jāatskaitās parlamentam par budžeta izpildi. Ārējās darbības dienests un ierēģi, kas tajā strādās, tiks kontrolēti finanšu jomā tāpat kā, ja viņi strādātu komisijā. Uh, ierēģi, vai nu tie būs no institūcijām vai no um, dalībvalstu dienestiem, saņems ne tikai tās pašas tiesības, bet viņiem būs tie paši pienākumi. Un tāpēc Eiropas parlamenta ietekme eh, tiks uh, izrādīta ne tikai iepriekš uh, runājot par budžetu, bet arī uh, pēc tam, kad darbības ir paveiktas, parlaments veiks kontroli. Tagad runājot par to, ka tiek teikts, ka ārējās darbības dienas nebūs uh, tik ļoti kopienas projekts kā komisija, ka tur vairāk būs uh, starpvaldība aspekts, bet tieši pretēji. Katru reizi, kad ārējās darbības dienests uh, strādās pie jautājumiem, kas kādreiz tika saukt par kopienas jautājumiem, uh, Šajos jautājumos tiks pilnībā ielāgu ievērota kopienas metode un būs sadarbība ar komisijas dienestiem, it kā ārējās darbības dienests būs, um, būtu komisijas nodaļa vai direktorāts. Budžeta jautājumos parlamentu loma pieaugs un tam būs lielāka ietekme. Uh, vairs nebūs uh, nekāda džentlmeņa vienošanās, kas mazinās uh, parlamentu pilnvars. Mūsu delegācijas ārvalstīs arī aktīvi atskaitīsies Eiropas parlamentam. Delegācija vadītāji būs jūsu rīcībā, kad uh, tiks skatīti Eiropas parlamentā jautājumi, kas ir saistīti ar viņu atrašanās valstīm. Es esmu arī paredzējusi, ka katrā delegācijā būs kontaktpunkts ar Eiropas parlamentu. Visas delegācijas ārējā darbības dienestā tiks aicinātas uh, atbalstīt oficiālos apmeklējumus uh, no Eiropas parlamenta deputātu puses. Turklāt esmu uh, piedāvājusi arī to, ka Eiropas speciālie pārstāvji un delegāciju vadītāji varētu ierasties šeit, šajā komitejā, uz neformālu viedokļu apmaiņu. Um, pēc tam, kad viņi tiks iecelt, bet pirms viņi sāks darbu. Pirmais piemērs varētu būt šodien, kad pēc divām stundām šodien jūs tiksieties ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvi un uh, uh delegācijas vadītāju Kabulā uz Šakas kungu. Un arī ar Vašingtonas delegācijas pārstāvi jūs tiksieties. Uh, Eiropas parlaments varēs spēlēt pilnvērtīgu lomu ārējās darbības dienas darbībā, kā to nosaka līgums. Es regulāri konsultēšos ar Eiropas parlamentu par galvenajiem aspektiem, par galvenajām izvēlēm kā ADP, un uh, es nodrošināšu, lai Eiropas parlamenta viedoklis tiktu ņemts vērā. Es zinu, ka attīstības politika ir tāds jautājums, kurus, kuru daudzi parlamentā uzskata par ļoti būtisku. Esmu izteikusi vairākus konkrētus priekšlikumus attiecībā uz ADD, tieši par to, kurā vietā būtu jāierendo attīstības palīdzība. Es piedāvāju uh, nodrošināt ģeogrāfiskās nodaļas, kas nosedz visu pasauli. Manuprāt, nevajadzētu būt tā, ka uh, attiecībām ar vienām valstīm būtu jābūt at atšķirīgām no attiecībām ar citām valstīm. Protams, ka šīs uh, nodaļas uh, neatņems kompetences attiecīgajiem komisijas dienestiem, bet uh, tās varētu dot mums strateģisku pārskatu. Es uzskatu arī, ka mums vajadzētu a, programmu veidot konkrētā veidā. Mums ir jāveido programma politiskā un ekonomiskā kontekstā, lai mēs varētu efektīvi darboties. Tāpēc ārējās darbības dienas tam ir jābūt a, pilnam pārskatam un jāveido šī strateģiskā programma. Ikgadējā plānošana un ieviešana tad atliktu a, komisijai komisijas ziņā, bet tas nenozīmē, ka šeit eh, būtu atbildības pārbīde. Eh, es eh, balstīšos uz Andri Piebalgu un Stefanu Fūle par viņu jomām, un ārējās darbības dienests sekos viņu vadlīnijām, sagatavojot strateģisko programmu, un es ceru, ka viņi uzklausīs arī manas idejas vēlāk. Galu galā programmas priekšlikumi e, tiks kopīgi iesniegti, ko es piedāvāšu kopā ar attiecīgiem komisāriem komisijas kolēģijai. Un e, līdz ar to mēs būsim kokī, kopīgi atbildīgi Eiropas parlamentam. Demokrātiskais kontrols process, kurā jūs veicat uh, pāraudzību mūsu programmām, nodrošinās šo programmu leģitimitātu, un mēs to protams, turpināsim. Runājot par parlamenta lomu, par tās būtiskumu, es, protams, gribu uzsvērt, ka parlaments nav vienīgā iesaistītā puse. Ārējās darbības dienesta izveidei būs vajadzīgs arī komisijas atbalsts un vienošanās padomē starp visām dalību valstīm. Rast vienošanos starp uh, dažādajiem spēlētājiem šajā uh, procesā nebūs vienkārši, bet es domāju, tas ir izdarāms, ja mēs parādīsim labo gribu un elastību. Gribētu piedāvāt, eh, kad eh, um, katra institūcija būs izskatījusi manu juridisko priekšstatu, mums vajadzētu veidot sarunu ietvaru, lai varētu diskutēt parlaments, padome, komisija un es kā četras puses šajā procesā. Uh, Un tad šajās diskusijās mēs varam diskutēt par svarīgākajiem elementiem. Kolēģi, mums būs smagi jāstrādā, lai ātri pabeigtu šie procesu, bet es ceru, ka mēs pēc iespējas drīzāk radīsim atbildes uz vēl neskaidriem jautājumiem. Un šajā sadarbībā ar komisijas dienestiem, ar dalību valstīm un uh, atvērtā dialogā ar Eiropas parlamentu uh, es. Uh, ceru, ka mēs izveidosim ārējās darbības dienestu, kas būs īsts dienests, kas uh, palīdzēs ne tikai man, bet arī komisijas priekšsādātājiem, Eiropa padomas priekšsādātājiem un dalību valstīm un Eiropas parlamentam. Esmu pārliecināta priekšsādātāji, ka būs konkrēti jautājumi par ārējās palīdzības programmām, par uh, um, palānoto struktūru, par budžetu un par krīzes pārvaldības struktūrām. Es ļoti labprāt atbildēšu šodien uz jūsu jautājumiem un um, daudz svarīgāk varbūt pat ir pieņemšu jūsu ierosinājumus un ņemšu tos vērā. Gribētu pateikties, jo īpaši Ferhofstāta kungam un Broka kungam viņi ļoti daudz laika veltīja ar mani runājot par šiem jautājumiem, kas viņiem ir īpaši svarīgi un par to viņiem pateicos. Paldies! Thank you. Grazie, signora. Paldies augstās pārstāvis kundzēm. Jūs uh, ieradāties laikā un ievērojat arī savu runas laiku. Tagad mēs uh, nu, esam nonākuši pie referentiem no dažādām komitejām. Pirmais ir Broka kungs. Uz divām minūtēm es jums došu vārdu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Vicepriekšētātājs kundze, kolēģis un kolēģi, Eiropas parlaments patiešām vēlas īstenot līgumu un iekārt šī ārējā darbības dienas iekārtošana, kas būtu visaptveroša un kas sniegtu iespēju ar vienu balsi runāt ārlietu jautājumos Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi. Sarežģījums ir tajā, ka mums ir divi juridiskie avoti - kopienas uh, uh, avots un starpvaldību, jeb padomes šis juridiskais pamats. Un uh, tas uh, ir nevis koalīcija starp tikai divām institūcijām, bet uh, starp trim institūcijām, kas, protams, sarežģīja jautājumu vēl vairāk. Jūs nosaucat virkni punktu, kas attiecas uz budžeta tiesībām, uz budžeta apstiprināšanu un citām lietām. Jā, jūs varbūt uh, varētu tā precīzāk, kur mēs patiešām to varam uh, ierindot, uh, kas attiec uz komisiju, uz mūsu budžeta cilvēkiem un uh, arī uz izpētes jautājumiem, kontrolas jautājumiem vai uz dokumentu apmaiņu, lai mēs patiešām varētu iedzināties detaļās, kur ir kompetence, lai nākotnē izvairītos no sarežģījumiem. Ja šajos jautājumos mēs varētu sasniegt vienprātību, tad uh, mēs par uh, kopīgu ārējās darb darbības dienestu, es no sākuma teicu, ka tam ir jābūt plašam, bet, uh, ja tas ir plaši, ietverts, tad tas nedrīkst pašlūkot kopienas metodi. Tādēļ mēs ceram, ka komisija mūs sapratīs, un mēs vēlamies arī palīdzēt apvienot gan institūcijas to visu nodrošināt, un tas ir jūsu pārstāvniecības jautājums. Kurš jūs pārstāvēs, kad jūs nebūsiet klāt? Jūs jau nevarat būt visur klāt, un nevarat būt nemitīgi klāt visā parlamenta komitejās vai kopienas jautājumos. Tie būs komisāri, kas to īstenos pārstāvēs. Uh, Mēs šeit esam izstrādājuši grafiku, un kur, kurš to darīs no padomas puses. Mēs uh, nevēlamies ģenerāla sekretāru ierēdni, mēs vispār nevēlamies ierēdni, bet politisku personu. Un mēs arī ļoti neatbalstām to, ka uh, to atstāt uh, pēc vecajām, vecajiem likumiem rotējošajai prezidentūrai. Paldies, Broka kungam. Ferhofstāda kungam, uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, gribētu varbūt parunāt par ārējās darbības dienestu, un šeit būtu svarīgi pieminēt trīs momentus. Vispirms, jūs jau pieminējāt juridisko pamatu, tiesisko pamatojumu. Politiski un finanšu ziņā dienests atbildēs un atbildēs par sava budžeta izpildi tieši parlamentam. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas tieši tādā veidā arī būtu ierakstīts tiesiskajā pamatojumā un lai tas netiktu vairāk diskutēts. Tātad politiski un finansiāli dienests ir atbildīgs parlamenta priekšā. Punkts. Otrais. Labākais risinājums būtu tāds, ka mums ir ļoti ambiciozs ārējās darbības dienests. Proti, lai dienests atbildētu arī par humanitāro palīdzību, attīstību, kaimiņu attiecību politiku. Kāpēc? Tāpēc, ka nav jēgas eh, ārējās darbības dienestam, ja, piemēram, eh, kaimiņa attiecība politika ir cita dienesta kompetencē. Es uzskatu, ka ārējās darbības dienesta kompetencē ir jābūt kaimiņa attiecība politikai. Tātad ir jābūt skaidram, vai mēs izveidojam ļoti nelielu ADD, kurā pāriet gandrīz viss Solanas darbinieku pulks un tāds dienests, kas eh, neko daudz nedara, vai arī mēs vēlamies redzēt ADD ļoti plašu, lai tas būtu saistīts ar patreizējām institūcijām, kurš būtu mazāk birokrātisks un kuram būtu ļoti liels pilnvars, piemēram, humanitārās palīdzības un kaimiņa attiecību politikā. Es vēlētos redzēt ADT otrā mandāta ietvaros. Broka kungs jau uzsvēra par jūsu vietniekiem. Jums ir nepieciešami vietnieki bez šaubām, un tomēr šiem vietniekiem ir jābūt tādiem, kur arī atbildētu parlamentu priekšā, un tie nevar būt ierēģi. Tas arī ir pilnīgi skaidrs, un patiesībā tas arī ir šā ADD izveidas priekšlikumā. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad es dodu vārdu Rapkam kungam divas minūtes. Kai. Ratkāja kungam es atvainojos, saka priekšsēdētāja kungs divas minūtes. Jā, iezicīt, viens mīsū. Jā, ja jūs man meklējat, tad es šeit sēžu. Es esmu drusku tāds vēl nedrošs savā nostājā. Priekšādāja kungs, eh, vicepriekšādātais kundze, kā lai es, ar ko lai es sāku. Jo es pats, kas attiecas uz mani, eh, uz manu dokumentu, proti personāla statūti, eh, es, tas nenovad pie maksimālas apmierinātības. Jūs, vicepriekšādājas kundze, pirms tam teicāt, ka mēs gribam atklātus jautājumus pēc iespējas ātrāk atrisināt lai to izdarītu, ja mēs paraugāmies uz kopienas garu un atbalstām to, tad eh, šajā jautājumā ir skaidri arī jāizsakās. Un līdz šim es eh, pasīstu sekojošu, un tas arī ir pamats. To, ko mēs eh, Elmāra Broka ziņojumā, pagājušā gada oktobra ziņojumā pieņēmām, tas bija tā tāds pamats. Diemžēl neviens no jūsu dienesta vēl nav meklējis kontaktu ar mani, nav runājis ar mani. Uh, kur tad varētu būt atšķirīgs vērtējums. Protams, ka varētu pateikt, ka priekšlikums taču vēl nemaz ne, nepastāv. Un to mēs darīsim, tad, kad priekšlikums oficiāli būs par personāla statūtiem, bet no otras puses, eh, no citiem avotiem, es nezinu, kādreiz no kurienes tas pat nāk, kaut kādus dokumentus mēs saņemam, par kuru nav zināms, cik ļoti tie atbilst realitātei. Šajā uh, laikā es varbūt negribu ieslīgt detaļās, es vienkārši gribētu palūgt, lai mēs pēc iespējas ātrāk uzsākam sarunu par to, kur jūs vai jūsu darbinieki un komisija kopumā varbūt izsaka atšķirīgu uh, nostāju tam, ko mēs pieņēmām pagājušā gada oktobrī. Labprāt, es arī uzzinātu, kad būs formālais priekšlikums, jo es uh, uzskatu par svarīgu jautājumu, tāpat kā arī citi, uh, ka šis nepieciešamais ārējais darbības dienas pēc iespējas ātrāk strādātu kopienai, bet ir jārada tam arī priekšnosacījumi. Paldies! Jā, paldies! Un Krešlis kundze, vai viņa ir klāt? Nē, nav. Es viņu neredzu. Viņai tagad vajadzētu runāt īstenībā budžeta komitejas vārdā. Grēšlis kundze nav ieradusies. Vēl tērīkungam vārds tādā gadījumā. Uz divām minūtēm. Paldies priekšādātā. Paldies augstajai pārstāvē. Saka, ko tērīkungs. Jūs noteikti jau varējāt konstatēt šo debašu sākumā, kā Eiropas parlaments var būt jūsu savienotājs, jo Eiropas parlaments tic stipram ārējās darbības dienestam. Spēcīgs ārējās darbības dienests, manuprāt, neizraisa risku kopienas metode. Tieši otrādi, mēs domājam, ka tas sniedz iespēju arī turpmāk izmantot kopienas metodu un to attīstīt. Lai šis atbalsts tiktu arī īstenots, pamatoties uz dažādiem apstākļiem un uh, no vienas puses mums ir jāņem vērā dalībās, no otras puses komisiju. Manuprāt, ir svarīgi, lai tas viss būtu ļoti skaidri pieņems, lai jūs parādītu skaidru vēlmi noslēgt politisku vienošanos ar Eiropas parlamentu attiecībā uz to, ko referenti jau ir pieminējuši. Piemēram, juridiskā pamata jautājums, proti veids, kā veidot konkrētu sasaisti šim patstāvīgajam dienestam ar komisiju vai arī budžeta jautājumi. Budžeta jautājumos runa ir par to, kā radīt uh, kopīgu platformu ar attīstības politiku, un gal galā ir jautājums arī par pārstāvniecību. Tātad ne ierēģi, bet īpaši pārstāvji no ārlietu ministrijām. Tas, ko jūs teicāt par budžetu, tas arī ir ļoti būtiski tur patiešām pašreizējais budžets ir eh, jāmaina, jāpārveido, jārada patiesa vienlīdzība, jo tur mums patiešām ir atsevišķo misiju kontroli, kuru mēs izvirzām par mērķi. Paldies! Eštāns kundze tagad vārds lūdzu, 5 minūtes. Thank you, Chairman. Paldies, prieksenetē kungs. Broka kungs uzdeva jautājumu, ja pareizi sakot, izteica komentāru par budžeta kontroli. Es eh, mēģināju atbildēt pēc iespējas skaidrāk, un Ferhofstāda kungs izmantoja vārdus atskaitāmība budžeta jautājumos. Es jums pilnībā piekrītu. Uh, Neviens vispār to nekad nav apšaubījis, ka dienestam ir jāatskaitās gan finanšu ziņā, gan arī citā ziņā Eiropas parlamentam. Par to vispār neviens nediskutē. Pēc manām domām tas ir skaidri, esmu jau to teikusi un nav šaubu par jūsu un manas teikto. Vēl bez tam es piekrītu arī Broka teiktajam par to, ka komisijai ir jāuzņemās savu atbildību kā institūcijai. Es esmu komisijas priekšsēdētāja vietniece, un es uzskatu, ka mans tiešais uzdevums ir to uzraudzīt. Es vēlētos nodrošināt, lai visiem būtu skaidrs, kādi, kādi, ir, atb, kādi ir uzdevumi. Bet e, jautājums par ADD izveidi ir, e, kā konkrēti strādāt, kā pārstāvēt Eiropu uh, reālā līmenī, izpildes līmenī, rīcības līmenī, kā sadarboties ar organizācijām, valstīm, NVO. Liekas, ka mūsu darbības saraksts ir nebeidzams. Tātad jautājums par to, kā ADD varētu reāli darboties, lai tiešām būtu savienot kopā dažādie Eiropas Savienības ārlietu politikas momenti. Un tomēr šai politikai ir jābūt pilnībā zem līgumos atrunātajām punktiem. Vēl bez tam, kā jau vairākas reizes esmu minējusi plašsaziņas līdzekļos, jā, es nevaru pārvietoties laikā. Līdz ar to ir svarīgi, lai visi būtu apmierināti ar ADD pārstāvniecību brīžos, kad ADD nevar pārstāvēties. Tātad mums visiem ir jāvienojas par to, kā šo problēmu risināt, jo es ar problēmu sastopos ik dienas, es pat gribēju teikt ik pusdienas. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai parlamentu priekšā stātos pēc iespējas biežāk, bet es tiešām nevaru jums solīt. Es nevaru jums solīt būt eh, ik klāt ikvienā parlamenta plenārsēdē, uzklausīšanā vai komitejā. Līdz ar to, jā, jums ir taisnība, mums ir jārisina jautājums par vietniecību. Uh, Esmu jau skaidri pateikusi, ka mēs vēlamies politisku pārstāvniecību. Un eh, tā nevar būt tāda pārstāvniecība, kāda nodrošināja situācija līdz Lisabonas līguma pieņemšanai. Un tomēr man ir padome, komisija un parlaments un visām šīm institūcijām vienādā mērā ir jāiesaistās ADD izveidē un darbā un arī politiskajā pārstāvniecībā. Uh, Es piekrītu, ka ADD ir jābūt ļoti ambiciozam projektam, kā jau Ferhofstāda kungs teica, bet, protams, mums ir jābūt spējīgiem rīkoties reālos terminos, reālā, reāli izmēramās vienībās. Ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropai labklājību un drošību, tad mums ir jāstrādā gan pie viena, gan pie otra, un, protams, ir jāstrādā pie drošības un labklājības visā pasaulē. Es esmu ļoti ambicioza savos mērķos, ambicioza ADD sakarā, bet katram ir jāuzņemās sava atbildība. Bet, protams, ka kaimiņa attiecība politika būs ADD kompetencē. Protams, ka mēs sadarbosimies ar komisiju. Es esmu komisāra, protams. Jautājums ir par to, kā to panākt. Kā to panākt tādā veidā, kas adekvāti sadalītu atbildību un pienākumus reālās dzīves līmenī. Es atvainojos, šeit tiešām ir jārunā birokrātiskā ziņā, tātad lūdzu ļaujiet mums darboties elastīgi. Protams, ka mēs mēģināsim rast risinājumu reālajā dzīvē un reālos līmeņos pēc iespējas adekvātāk. Runājot par darbiniekiem, Mēs runājam par eh, procedūru, jaunu darbinieku pieņemšanas procedūru, par to, vai, tiem, vai tam ir jābūt eh, ierēdniecībai vai kam citam. Tas it kā ir atrunāts, bet es vēl jums nevaru konkrēti niansēs to runāt. Galtjērī kungs runāja par politisko aspektu. Protams, ka mēs vēlamies cieši sadarboties ar parlamentu, un politiskajam spektram ir jābūt pārliecinošam. Protams, ka parlaments ir atbildīgs par politisko, parlam par politisko mūsu dienesta izpildīšanu. Paldies, saka prieksēdētāja kungs, un tagad es eh, došu vārdu koordinatoriem, un tātad Sala Frankas kungs, pusotru minūtu. Eštānas kundze, 2. decembrī, kad jūs pirmo reizi ieradāties pie mums, jūs uzņēmāties par pienākumu, ka ārlietu un drošības politika būs grāmata, kuru mēs rakstīsim kopā. Šorīt no rīta mēs uh, citējām teikumu, Oskara Vēda teikumu, to es teikšu angļu valodā. Tur ir teiks, nekad ne, mēs nesaņem otru iespēju, lai, lai iegūtu pirmo labo iespaidu. Uh, Eštons kundze, es domāju, ka šeit eh, domas var mainīt, viedokli var vēl uzlabot, un es domāju, ka tas ir tieši, tieši tā būtiskā nodaļa tajā grāmatā, par ko mēs kopā rakstām, proti uh, ārējais darbības dienesta iekārtošana. Jūs šo pēcpusdienu šeit uzņematies ļoti būtiskas saistības parlamentāro kontroli šeit ir ļoti būtisks punkts. Jūs esat uh, eh, radījuši labu signālu. Jūs runājāt uh, par uh, Vašingtonas pārstāvniecību, par Kabulu, par neformālu informācijas apmaiņu. Tas ir runā jums par labu Eštānas kundze, bet mums vajadzētu izvairīties no tā, ka ārējās darbības dienests šeit novestu pie tā, ka sāktos cīņas par varu starp dalību valstīm, un tādēļ labprāt gribētu saņemt garantijas, ka jūs raudzīsieties, lai kopienas intereses tiktu ievērotas. Tādēļ man trīs jautājumi, uz kuriem es labprāt saņemtu atbildi, proti ārējā dimensija, enerģijas transports, migrācijas politika, tad par laika grafiku, Eštons kundze. Kad būs priekšlikumi? Un ģenerālsekretārs un abi ģenerālsekretāra vietnieki, arī Ferhaustāta kungs to pieminēja, ka tiem ir jābūt politiskiem uh, cilvēkiem. Jā vai nē? Paldies. Honorevoli Vik. Jā, uz vienu pusotru minūti. Vegementu. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, es eh, uzdošu jautājumus uzreiz, neizteikšu komentārus. Aštons kundze, paldies par jūsu prezentāciju. Katrā ziņā mūs tas pamudināja uz optimismu. Jā, ir vesela virkni detaļu, kuras vēl nav atrunātas, taču mans jautājums būs par darbā pieņemšanas procedūru. Kādus darbinieks jūs vēlaties redzēt? Tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums ne tikai dalību valstīs, bet arī mums, kā Eiropas iedzīvotāju pārstāvjiem. Kā jūs nodrošināsiet adekvātu geogrāfisko pārstāvniecību darbinieku starpā? Jo posteņu adekvāta sadale būs īpaši būtiska mazajām dalību valstīm un jaunajām dalību valstīm. Katrā ziņā būs spējams pēc darbinieku pieņemšanas beigām e, paskatīties, kā jūs esat e, pieņēmuši darbā darbiniekus. Tātad, kā jūs nodrošināsiet ne tikai skaita ziņā, bet arī pārstāvniecības līmeņa un kvalitātes ziņā adekvātu sadalījumu pa visām uh, dalību valstīm, gan mazām, gan lielām. Nākamais jautājums par Eiropas īpašajiem spēkiem. Organigrammā jūs jau par to runājiet. Jūs eh, pavisam nesen sešu ārlietu ministru starpā uh, tikāties Somijā. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu šādu eh, fragmentāciju. Mēs nedomājam, ka vajadzētu Eiropas Savienības ārlietu politiku sadrumstalot. Uh, Prieksēdētājs, paldies Viganīna kungam, un tagad dod vārdu Lamstorva kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eštāns kundze, jums ir neiespējams darbs, jums vienlaikus ir jāveido ārlietu politika un uh, jāveido ārlietu politiskais aparāts, un tas viss neiespējami īsā laikā, jo jūs neviens nevar apskaust, godīgi sakot. Tādēļ vēl jo iepriecinošāk ir tas, ka uh, jūs ļoti konkrēti runājāt par uh, parlamenta specifiskām prioritātēm. Tas ļoti pozitīvi. No nu, man viedokļa raugoties trīs jautājumi, kas ir prioritāte. Pirmais, kā jūs radīsiet uh, saskaņotību, lai mēs patiešām runātu vienā balsī? Es gribētu pateikt arī kolēģim Salafrankam. Frankam Es nedomāju, ka mums vajadzīgs tāds eh, spēcīgs ģenerālsekretārs. Mums vajadzīga komanda, darbinieku komanda, kas nodrošinātu saskaņotību, lai būtu konsultācijas. Otrkārt, saskars punkti starp uh, komisijas speciālajiem lauciņiem. Jūs teicāt, ka tas, kas uh, attiecas uz programmēšanu, strateģiskajā rīcībā, jūs kopā ar atbildīgo komisāru vēlaties šīs lietas pārbīdīt uz šiem komisāru aparātiem. Vai jūs pieņemsiet galīgo lēmumu vai atbildīgais komisārs pieņems galīgo lēmumu. Es uzskatu, ka šeit varētu tad abus divus aspektus ieviest. Pēdējā prioritāte sekojošā. EADD ir kombinācija no ārlietu un no militāriem aspektiem, no aizsardzības aspektiem. Mums ir svarīgi, lai arī drošības politika tiktu kontrolēta no civila politiskās puses. Uh, lai šeit būtu KDP ņemts vērā. Varbūt jūs to varētu precizēt. Paldies. Paldies grāfam Lamstārfa kungam. Tagad kolēģi Brantneres kundze, pusotru minūti. Um, Paldies. My... Es varētu sniegt gandrīz tādu pašu paziņojumu kā Lamstārfa kungs. Tad varbūt jūs varētu tiešām atbildēt uz viņu jautājumiem godīgi. Es komentēšu dokumentu, kurš oficiāli mums nav, kas man šķiet eh, tāds eh, mm, nepieņemams jautājums, ka eh, korepēram bija šī struktūra, organigrama mums nē. Ne. Bet eh, kas tad ir šie jautājumi? Krīzes pārvaldība un mieru veidošana ir viena no prioritātēm. Pagaidām mums ir padoma ar misijām, Kosovo, Kongo un tā tālāk. Mums ir komisija ar eh, finanšu instrumentiem, KDP, un, manuprāt, viņiem vajadzētu darboties kopā. Bet mums ir vajadzīgs kopīgs ietvers, lai tas varētu eh, viss darboties kopā. Mēs nevaram ņemt padomas struktūras atsevišķi, kuras. Uh, Uh, vadīs uh, ģenerālsekretārs un pēc tam kā uh, papildus būs komisijas instruments ar budžetu. Tas, manuprāt, ir nepieņemami. Un tā kā mums trūks civilās spējas, tad līdzšanējā struktūra arī nav neko daudz tam devusi. Tātad tas nevar būt tā, ka divi, trīs komisijas cilvēki sēž un parakst čekus. Uh, tā nevar būt. Mēs vēlamies, lai būtu spēcīgs eh, krīzes pārvaldības eh, departaments, eh, kas to visu apkopo. Un es gribētu saņemt jūsu komentārus par to. Un arī komentārus par to, ka budžetā varētu būt katrai misijai atsevišķa budžeta pozīcija. Paldies. Honorevole Brantner. Paldies, Brantners kundze. Tagad Tānoka kungs. Will be supporting your door. Prieksēdētāji, paldies. Tātad jūs veidosiet ADD, un tomēr jūs teicāt reāli, reāli strādāt. Lisabonas, dekla, Lisabonas līguma 14. pantā ir paredzēts, ka nekādi jauni formāli pilnvaru mandāti nevar tikt sniegti nedz parlamentam, nedz komisijai. Mēs uzskatām, ka ārlietu un uh, aizsardzības politika tomēr ir starpvaldību kompetencē, un padome sniedz tikai palīdzību. Līdz ar to pēdējos gados komisijas nozīme ir pieaugusi ārlietu un aizsardzības jomā. Tam ir atvēlēti papildus budžeta līdzekļi un papildus personāla resursi. Es uzskatu, ka demokrātiska pārla, pāraudzība ADD ir nepieciešama īpaši adekvātā budžeta izmantošanā. Un visbeidzot, kā notiek e, līguma slēgšana ar trešajām valstīm sadarbības un tirzniecības ziņā. AFET komiteja, mana komiteja, uh, atbalsta īpašo pārstāvju funkcijas izveidi. Un tomēr Broka piedāvātais modelis, tātad šis te ārlietu postenis, ir saistīts ar komisiju un nevis ar pats ar savu budžeta kategoriju ir neatkarīgs. Kāds ir jūsu ieteiktais modelis, manējais vai broka? Un vai jums liekas, ka broka kunga piedāvātais modelis samazinās padomus nozīmi ārlietu politikā Eiropā? Priekšsēdētājs, paldies Tanuka kungam, un tagad dod vārdu pusotru minūtu Meijer kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Aštonas kundzei. Kā jau ziniet, mana parlamentārā grupa sākotnēji ļoti kritiski izturējās pret ADD izveidi, jo patiesībā tā ir, tas ir tāds veidojums, kas nodarbosies ar kaimiņu attiecību, drošības un ārlietu politiku Eiropas Savienībā. Ļoti būtiska loma. Tā tad eh, gala beigās tika nolemts, ka ADD tiks veidots, un mēs to esam akceptējuši. Un tomēr mēs e, nevēlētos to, e, šo darbību redzēt tādā provizoriskā gaismā visu laiku. Tātad ir jāizveido dienests, kas varētu adekvāti darboties ar e, kvalificētu personālu, ar kompetenci, ar izveidotu organizāciju, ar adekvātu budžetu. Tas viss ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Kamēr nebūs atrisināt šie jautājumi visiem pieņemamā veidā, tad būs tā kā tagad. Mēs runājam par jūsu vizīti tuvajos austrumos, tas ir ļoti svarīgs jautājums no Eiropas Savienības viedokļa, bet eh, tā vietā, lai runātu par jūsu klātesamību konflikta reģionos, mēs runājam par ADD izveidi, par ADD mandātu Es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais brīdis runāt par citiem jautājumiem. Es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai jūs tiešām nodarbotos ar tiem jautājumiem, kas jums ir jārisina. Proti nevis kā kontrolēt ADD, bet gan kā runāt par Eiropas Savienības drošību. Tas ir jūsu mandāts. Es saprotu, ka dalību valstu parlamentos nav vienprāt tiek pārtraukts. Priekšstādātājs tiek pārtraukts runātājs. Tātad mums ir jāievē, jāievēro laika, saka priekšsēdētājs. Tagad. Tātad jums ir, nē, nē, nē, priekšsēdētāj kungs, nē, nē, nē, vēl Ašons kundze, nē. Belder kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī jums, vicepriekšsēdētājs kundze. Būtiskais jautājums, kas šeit izvirzās ir, eh, vai jūs prezentējat sevi padomas vārdā vai komisijas? Jā, tā kā tāda dubults krēsls, un beig beigās eh, būs tikai viena iespēja, un otra iespēja kaut kur tā pazudīs gaisā. Tā kā nevar uzlikt divas cepures galvā vienlaicīgi. Kur jūs labprāt pati vēlētos sevi ierindot? Kaut kur vidū, droši vien būtu vislitākais risinājums. Un kā tas izskatās ar eh, varas sadalījumu? Uh, institucionāla piesaista divām institūcijām nav iespējama. Viss personāls jau nav tā kā tāda dāvana, ka katram uz gāzes būs divas cepures, jums vajadzēs pieņemt būt, būtiski jārām. Es gribētu zināt, ko jūs gribat padomi vai komisiju. Paldies Bēderkungam, un tagad uh, ir uh, iespēja vicepriekšsēdētājas kundzei atbildēt. Septiņas minūtes, es zinu, ka tas būs grūti tik īsā laikā, bet uh, varbūt jūs uh, būtu tik laipni, tad mēs izdosies tas. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēģināšu septiņās minūtēs. Sala Frankas kungs, jūs bijāt pirmais, kas uzdeva jautājumu šajā raundā. Tātad. Eh, es nedomāju, ka šajā grāmatas nodaļā, vismaz pēc manām domām, eh, es neredzu tādu briesmīgu cīņu starp dalību valstīm. Protams, ka mēs iestājamies par kopienas interesēm. Es pārstāvu komisiju un runājot par transportu un migrācijas politiku, tad, protams, komisija ir atbildīga par šo politiku uzraudzību Eiropas Savienībā. Un eh, komisija, protams, atskaitās parlamentam, padomē un līdzīgi. Runājot par transporta jomu, tad pavisam nesen Kallas kungs mums uzrakstīja vēstuli par to, lai reālos terminos tieši transporta jomā vai tie būtu lidojumi vai citi transporta pavadījumi, pārvadājumi. Tātad, lai visi atbilstīgie dienesti viņam atskaitītos, viņam kā komisāram, un tomēr ir jābūt attiecīgiem dienestiem, kas darbojas reālās dzīves līmenī. Nākamais par vietniekiem. Protams, ka mums ir jāizveido adekvāts dienests, bet eh, kā mēs nosaucam darbiniekus, vai tie būs ierēģi vai citādi, jā, tas ir eh, jūtīgs jautājums, bet kāda būs vietnieku postenis, protams, ka tas būs. Jautājums par geogrāfisko pārstāvniecību. Jūs tik uzdots jautājums par jaunajām dalību valstīm. Es vēlētos šeit piebilst arī par sieviešu un vīriešu sadalījumu. Tātad ADD pārstāvēs Eiropas Savienību. Tas pārstāvēs visas Eiropas Savienības dalību valsts, un, protams, ka mēs vēlamies visu dalību valstu pārstāvniecību, bet, protams, es ļoti labi apzinos ka jaunās dalību valsts vēlas būt labāk pārstāvētas institūcijās, bet, kā jau teicu, ADD izveida prasīs laiku. Es esmu apņēmusies, ka mēs darbā pieņemsim cilvēkus ne tikai no diplomātiskā servisa augstākajiem slāņiem, bet arī vidējiem. Mēs darbā pieņemsim visģeniālākos, vislabākos. To vēlos jums garantēt. Uh, ārlietu ministru īpašās pārstāvniecības. Es tikšos ar pilnīgi visiem īpašajiem pārstāvjiem, es eh, uzklausīšu viņu viedokļus, viņu bažas, un tad es atgriezīšos pie jums, ko darīt ar īpašo pārstāvju uh, dienestiem. Kā jau es teicu, es nespēju ceļot laikā. Piemēram, ja kāds varētu man, mani aizvietot šo īpašo misiju apmeklējumos, tad tas būtu ļoti labi. Lamsdorva gungs. Jā, protams, ka mums ir jārunā visiem vienotā balsī. Es pilnīgi piekrītu, ka man ir nepieciešama padomdevēja. Un tomēr augstākajiem ADD darbiniekiem e, būs e, jāzina arī, kāda ir ADD hierarhija. Bet gala beigās tā ir komisāra kolēģija, kas pieņem galīgo lēmumu par tiem jautājumiem, par kuriem ir atbildīga komisija. Tā tas notiek vienmēr. Tā tad nekas nemainās. Kolēģija pieņem lēmumu, visi komisāri kopā. Un ADD eh, sniegs savu ieguldījumu ārlietās, savu viedokli, savu, savus ieteikumus, bet tā ir komisija, kas pieņēma. Protams, ka ir jābūt skaidram mandātu sadalījumam. Brantners kundze, kā izvairīties no konfliktiem? Ļoti būtisks jautājums. Tātad eh, brīdī, ja mēs neesam vienoti, tad mūsu atšķirīgos viedokļus nav jārisina atsevišķi izveidotam dienestam. Protams, ka mums ir jāmēģina rast kompromisu, un tomēr nevienmēr, kad tiek uh, kad parādās viedokļa atšķirība, nevar būt tā, ka mēs daudz laika tērējam viedokļu izteikšanai un nevis viedokļu tuvināšanai. Piemēram, Somālija un pirātisms tur. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kaut ko darītu. Nākamais ir arī e, palīdzība, humanitārā palīdzība. Mums ir jāpalīdz viņu pārējais valdībai, lai viņi labāk nodrošinātu savu iedzīvotāju drošību. Es saprotu, ka tas viss ir saistīts ar konfliktu risināšanu. Tātad konfliktu risināšana, tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana. Ar šiem jautājumiem arī dienests nodarbosies. Un e, redzēsim, kāda tad būs ģenerālsekretāru nacionalitāte. Stanok kungs. Tā tad eh, saistība ar komisiju. Tā tad, jebkurā gadījumā, tā kā es esmu komisāra, tad saistība ar komisiju jau eksistē. Un tomēr es vēlētos izveidot tādu dienestu, kādu paredz līgums un kādu arī vēlas redzēt parlaments. Uh, Mēs vēlamies pārstāvēt Eiropu rīcībā, aktīvā rīcībā. Tā tad būs tādas vietas un lietas, kur dienas darbosies tirdzniecības jomā, būs lietas, kur mēs runāsim vairāk par Somāliju, par varbūt militārām aktivitātēm, jebkurā gadījumā Tas ir komisijas kompetencē jau šobrīd. Tātad viennozīmīgi ADD būs savienots ar komisiju. Kādā veidā tas vēl nav pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi skaidrs. Bet, e, protams, komisāri savas kompetences līmenī būs atbildīgi. Mēs vēlamies e, pie tā strādāt, un, e, protams, ka mēs to arī panāksim. Meierkungs, darbinieku pieņemšana. Mēs jau esam par to runājuši. Tātad ADD vēl nav izveidots, bet um, mēs uh, jau esam padarījuši to darba apjomu, kas ir bijis paredzēts laika termiņos. Protams, ka dienest izveida prasa laiku. Un es tiešām ceru, ka mūsu pieņemtie lēmumi būs tādi, kurus jūs variet atbalstīt. Tas arī ir mūsu mērķis gan tuvākā, gan tālākā nākotnē, un es tiešām ceru, ka risinājums gala beigās būs pieņemams visiem. Par tuvajiem austrumiem, e, par to pie tā vēl atgriezīšos. Balderkungs, izvēle starp komisiju un padomi. Es esmu abi. Es gribētu būt sava veida ankurs starp abām institūcijām, kas tura tās pie zemes. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! komisijas prieksēdētāja kundzei, tagad Tanoka kungs. E, jūs neatbildējat man jautājumu. Jūs nerunājāt par ADD privātumu. Vai tas būs, tātad, vai padomu joprojām vienbalsīgi pieņems lēmums ārlietu politikas jautājumus, kāds ir bijis līdz šim? Aštons kundze, es jau to, atstē, es jau to atbildēju labā agrāk, bet kopīgā drošības politika e, ir padomas kompetence, taču jautājums ir par to, kā informēt parlamentu. Interesants debats. Tanaka kungs, saka prieksēdētāja kungs, es eh, nevaru. Ja jūs vēlaties runāt, Tanok kungs, tad jums ir jārunā saskaņā ar reglamentu. Jūs varat pacelt reglamentu pārtā, pārtraukumu. Jūs vienkārši nevarat uzdot papildus jautājumu Aštons kundzei no zila gaisa. Jums ir jāpakļaujās procedūrai. Tagad ir runājuši koordinatori, un tagad tikai vienu minūti. Tātad viens vienīgs jautājums no katram. Žalī kundze lūdzu. Madame la haute représentante, monsieur le président. Augstais pārstāvis kundze. Priekšādātā kungs. Attīstības komiteja, ko es vadu, vēlos uzdot jautājumu Lisabonas līgums par attīstības sadarbību kā atsevišķu pastāvīgu darbību Eiropas Savienībā. Tā mērķis ir eh, samazināt nabadzību, pasaulē izskaust to un ņemt vērā iedzīvotāju grupas uz vietas. Kā jūs saskatāt ADD dienesta uzdevumu, kā jūs vēlaties garantēt, eh, lai nebūtu citi jautājumi, kas izvirzās par prioritārajiem. E, programmēšana, finanšu instrumenti, attīstības jautājumi ir debašu centrā par ārējo darbību. Arī manā komitejā. Vai jūs akceptētu viedokļu apmaiņu, e, vai jūs apmeklētu mūsu attīstības komitejā? Paldies, Žalī kundze. Cerāti kundze, viena minūte. Very... Paldies, priekšsēdētā. Ļoti vienkārši jautājums baronešai Arstonai par to, kurš ko vadīs kompetenci ziņā starp uh, tirzniecības komisāru un jūsu portfeli. Vai jūs varētu lūdzu apstiprināt, ka ADD respektēs Eiropas tirzniecības komisāra kompetences, uh, tā tas ir noteikts. Uh, runājot par kopējās tirzniecības politikas ietviešanu, kā tas ir noteikts Lisabonas līguma 207. pantā. Praksē vai jūs piekrītat, ka uh, tirzniecības komandām jūsu delegācijās ir jāsaglabā pakļautība DJ Trade un um, komit, tad uh, dienas varētu rīkoties tikai kā informācijas plūsmas veicinātājs? Paldies, un tagad. Uh, Kaifī kungs, lūdzu. Kāgu eh, eh, prezentatīvu. Eh. Augstās pārstāvis kundze, mums joprojām ir jārisina institucionālais jautājums, un es uzdodu šo jautājumu budžeta kontrolas komitejas vārdā. Esmu šeit. Mēs sakām, ka nevajadzētu būt nekādas dubultošanās, dublēšanās starp dažādiem dienestiem. Tas nozīmē arī budžeta transferu. Uh, no dienestu uz komisiju, no komisijas uz dienestu. Un tas ir jāsaprot. Un tagad par budžeta izpildus uz apstiprināšanu par atbildību. Jūs sakāt, ka ideja ir tāda, ka varētu sadalīt strateģisko programmēšanu, to atstāt uh, ADD ziņā un ieviešanu komisijas ziņā. Es runāju par uh, ārējās uh, palīdzības instrumentiem. Kurš tad būs atbildīgs finansiāli par? visu šo procedūru, vai tā būs komisija un komisijas dienesti, vai tas būs jūsu dienests un jūs pati. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Runātājs tiek pārtraukts. Eh, Brantner per un minūto. Tagad Brantners kundze viena minūte. Jā, nepa... Eh, man arī ir Eh, divi amati šodien. Es tagad no sieviešu komitejas runāšu divi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs esat par to, ka būtu viens trešdaļs kvota galvenajos amatos, un vai jūs eh, esat par efektīvu um, eh, dzīvumlīdz tiesības integrāciju, un vai jūs domājat, ka tas jādara arī augstākajā līmenī? Es domāju, ka ir jābūt arī īpašam, īpaša uzmanība jāpievērš šai te dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanai. Brantre, Paldies, Brantners kundze. Hautalas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godāta augstā pārstāva, mēs jau esam runājuši ar jums par tiesību pārkāpumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem. Un kā tas ietekmē e, Eiropas Savienības ārlietu politiku? Mēs esam arī sarakstījušās par to. Jautājums par to, kā šīs cilvēktiesību pārkāpumu risinājumi varētu uh, ietekmēt Eiropas ārlietu un drošības politikas izveidi, un kā jūs domājat, kādus instrumentus varētu izmantot, lai pilnīgi visur tiktu aiz, aizstāvēti cilvēktiesību jautājumi? Grazie, onorevole Autola. Paldies, Hautalas kundze. Tagad Danžāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, augstās pārstāvis kundze. Es gribētu uh, aizsardzību apakškomitejas vārdā pajautāt kaut ko par krīžu pārvaldību. Tā ir svarīga dimensija, ja mēs ADD uztveram nopietni. Uh, Protams, ka tur jums būs militāri instrumenti, kurus varēsiet izmantot, lai uh, reaģētu arī uz dabas katastrofām. To mēs konstatējām jau Haitī. Un es labprāt uzzinātu, kā jūs nodrošināsiet, ka tas nekļūst pārāk birokrātiski, lai ir tieša informācijas ķēde un komandu ķēde, kas noved pie jums? Un kāda tad jūs varēsiet nodrošināt uh, krīzes reakciju. Paldies, Danžāna kungs. Tagad eh, vārds vicepriekšsēdētais kundzei atbildēja, ja iespējams, piecās minūtēs. Paldies, priekšsēdētāji. Džolī kundze par um, nabadzības uh, iznīdēšanu, par attīstību. Protams, tas ir tas pats mērķis. Uh, tā atšķirība, kur mēs eh, panāksim, eh, ceru, būs tas, ka būs labāki instrumenti un censtīsimies tiešām to panākt. Tā būs būtiskākā lieta, ko mēs varēsim darīt. Un, ja es raugos uz eh, to darbu, kas tiek veikts palīdzība tirzniecības jomā, kad bija tirz, tirzniecības komisāri, tātad es redzu, ka mums ir uz vietas ir reāli iespēja kaut ko reāli arī panākt Protams, galvenais mērķis ir nabadzības iznīdēšana. Un tagad tātad būs vairāk veidi, kā to panākt. Par tiesniecību, Zaradiču. Eh, manuprāt, eh, Tirzniecības ģenerāldirektorāts laikam ir uzrakstījis šo jautājumu, vai es respektēju tirzniecības komisāru. Jā, jā, jā, jā, Karls de Gukts ir drošībā, protams, pilnīgi. Vienīgā atšķirība, ko es gribētu uzsvērt, ir par delegāciju vadītājiem. Uh, Viņiem ir jākoordinē tas, kas notiek uz vietas. To es gribētu teikt. Tas nav tikai par informāciju, tas ir arī par koordināciju, bet tā būs mana atbildība par to runāt ar Karlu de Guhtu, bet, protams, viņam ir atbildība par tiesniecības politiku. Tas ir pilnīgi kristāls skaidrs. Kalfina kungs par budžetu. Ļoti būtiski, ka vicepriekšsēdētājiem man ir skaidri parādīt, ka ir uh, kompetence, ko man var deliģēt, jo es esmu arī komisāre. Tātad tur nekas nemainīsies. Ir ļoti būtiski parlamentam saprast, ka mēs necenšamies šeit veikt kaut kādas izmaiņas saistībā ar finanšu kontroli. Mēs cenši, centīsimies tikai nodrošināt, lai ar nākotnē tas darbotos vēl veiksmīgāk. Uh, Brantners kundze, vai tikai, tikai trešdaļa? Uh, Man nepatīk kvotas, man patīk eh, sasniegumi. Un esmu teikusi visām dalībvalstīm, ka tas ir tiešām ļoti būtiski, eh, jo ir komisijas delegācijas ļoti būtiska um, problēma ar eh, dzimumu līdztiesību. Protams, visu cieņu vīriešiem, bet uh, komisijas delegācijās dominē vīrieši. Un uh, vajadzētu arī vairāk uh, no Savienības dienvidu un austrumu dalību valstīm cilvēkus. Un to esmu teikusi arī eh, dalību valstīm par diplomātiem. Atcerieties, ka es cenšos, eh, centīšos uzlabot dzimumu līdztiesību. Jūs varēsiet man pēc tā vērtēt. Hautals kundze par cilvēktiesībām. Cilvēktiesībām ir jābūt iestrādātām visur. Uh, Tas būs apmācības plānā, lai visi saprastu cilvēktiesību jautājumus. Tā būs arī daļa no vispārējās atbildes, kas tiks sniegt uz vietas. Es ļoti eh, tiešām apzinos, ka mums notiek cilvēktiesību dialoga ar valstīm, bet neesmu pilnībā pārliecināts, ka tie ir pietiekami efektīvi bet mums ir arī gudrāk jārīkojas cilvēktiesību jautājumos, un eh, šeit eh, tiešām ceru par to turpināt diskutēt, jo šeit mēs daudz ko varam darīt, izvēloties prioritāros jautājumus vai arī skaidrāk eh, runājot par tiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi. Un šeit atkal ir jārunā par dzimumu līdztiesību. Ar Hillary Clinton ASV mēs šeit runājam par to. Uh, Donžon kungs, eh, komandķēdes krīze. Viena no lietām, ko man militārā puse saka, ir tas, lai komandķēde būtu īsa. Tas ir svarīgi. Un mums ir jānodrošina arī, eh, ka ir tiek rasti eh, radoši veidi, kā atbalstīt komandķēdi uz vietas, kā piemēram Haitī bija lieliski piemēri. Tur mēs redzējām komandu struktūrā uh, uh, dažāda veida atbalsta kapacitāti. Un uh, balstīšos arī uz Itāļu uh, piemēru, kur bija dažādi nozaru pārstāvji, helikopteru vadītāji, medmāsas un tā tālāk. Viņi visi sadarbojās ļoti īsā komandķēdē. Un tas man bija ļoti labs piemērs, eh, ko mums vajadzētu radīt šajā te dienestā, lai sniegtu vislabākā veida atbalstu cilvēkiem uz vietas. Bene, veniamo allora eh, alla eh, round. Paldies. Tagad mēs varam pāriet pie nākamās kārtas ēnu referenti. Svabadas kungs lūdzu, kā pirmajam vārds. Okay, ask me to Kā jau Guljārī kungs e, teica, mums laikam tomēr ir jāatgriežas atpakaļ pie mūsu komitejai visbūtiskākajiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka jūsu vietnieki atbildēs par dienesta darbību. Un e, tad jūs varbūt lūksiet kādam ārlietu ministram runāt jūsu vārdā. Hm, kā jūs izvēlēsieties šos ministrus? Interesanti. Uh, Jebkurā gadījumā būs ļoti daudz situāciju, tajā skaitā politiska pārstāvniecība šajā parlamentā. Tātad runa iet par politisku pārstāvniecību, kurā ir nepieciešams dialogs ar mums. Es ceru, Aštons kundze, ka jūs piekritīsiet. Eiropas Savienības pilsoņiem un pilsoņiem ārpusējas robežām ir nepieciešama ADD. Mums ir nepieciešama kopīga ārlietu politika, vai tā nāk no komisijas vai padomas. Iedzīvotājs tas neno, nenodarbina. Viņi grib redzēt kopīgu ārlietu politiku. Paldies, priekšsēdētāja kungs turpina. Naits kundze, vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Augstās pārstāvs kundze sēž šeit, jā, šeit. Izskatot pēdējā laikā sagatavotos dokumentus, vai tos sagatavot padome, komisija, dažādi dienesti, parlaments, vienīgais mans secinājums eh, ir tāds, ka ir panākts ļoti liels progress. To var secināt tik viens un jebkurā gadījumā ir skaidrāks skatījums uz svarīgiem un neatrisinātiem jautājumiem. Viens no šādiem neatrisinātiem jautājumiem ir attiecības starp civilajām un militārajām struktūrām un par vispār Eiropas ārējās darbības dienestu. Es vēl varētu saprast, ka militārie spēki vai bijušie militārie spēki vēlas nodrošināt īsu lēmumu pieņemšanas ķēdīti. Taču jūs būsiet atbildīgā, gala beigās atbildīgā par šo lēmumu pieņemšanas saturu. Tātad jūs nevariet likt kādam pieņemt lēmums jūsu vietā. Mēs vēlamies jums palīdzēt, bet ko jūs uz to varat teikt? Lunačekas kundze, viena minūte. Aštons kundze, es vēlētos atgriezties pie Lamsdorfa un Brantas kungu uzdotajiem jautājumiem par kopīgo ārlietu un drošības politiku. Šī organigramma ir, tajā ir sādaļa, kur attiecās tikai uz jums. Daudz no mums uzskata, ka varbūt tas nav pareizi. Lisabonas līgumā ir atrunāts, ka krīzes pārvaldība ir integrēta sistēmas sadaļa. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tam ir jābūt eh, kopīgās sistēmas ietvaros. Mēs pat uzskatām, ka vajadzētu tam atvēlēt no komisijas budžeta līdzekļus. Tātad, vai jūs vēlaties eh, paturēt eh, šo hierarhiju tādu, kāda tā ir organogrammā, vai izveidot kopīgu ADD Paldies, Lunčakas kundzei, saka Albertīnī kungs. Perobas kungam vienu minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātā augstās pārstāvs kundze, manuprāt, pastāv ļoti liels risks, ka jaunās dalību valstis nebūs pietiekami pārstāvētas ADD. Jau šobrīd ir skaidrs, ka komisijām nestrādā pietiekami daudz darbinieku no jaunajām dalību valstīm, un uh, jaunu darbinieku pieņemšanas procedūra diez vai būs savādāka jūsu diplomātiskajā dienestā. Visā pasaulē ir apmēram 130 Eiropas Savienības delegāciju. Kā jums liekas, cik daudz no šīm delegāciju vadītājiem nāks no jaunajām dalībvalstīm? Jūs uzsvariet, ka jūs iestājaties par geogrāfisko par geogrāfiskā un dalību valstu līmeņa izpildi, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, kā jūs to nodrošināsiet? Ko jūs taisāties darīt? Un kā jūs nodrošināsiet adekvātu līdzsvaru starp dalību valstīm ADD? Paldies! Priekšsēdis. Paldies Porebas kungam. Šortkungs, viena minūte. Fresh. Paldies, priekšsēdētāji. Eštāns kundze saka Šauca kungs. Mēs šeit visās politiskās grupās esam vienotās domās, ka ADD ir jārada kā struktūra, kura baudītu pilnu parlamentāro kontroli un to veiktu Eiropas parlaments. Es atgriezīšos pie principiālā jautājuma. Kādu konkrētu soļus jūs grasāties spērt, ja nošķirsies kopienas viedoklis un dalību valstu viedoklis? piemērs tuvie austrumi, piemēram, ANO ģenerāla eh, asamblējā kodolieroču samazināšana, civilās un militārās struktūras. Tas nozīmē, kur jūs tur saskatāt Eiropas parlamenta lomu, Eiropas sabiedrības loma, par to jau tika šeit runāts, un kā jūs vēlaties sabiedrībā šo kopienas pieju eh, kopējā arī un drošības politikā, kā jūs to vēlaties īstenot. Paldies eh, Šauca kungam. Tagad vārds. Uh, Provēras kungam, pirmajam komitejas uh, eh, vicepriekšēdētājiem. Paldies, priekšēdētāji, augstās pārstāvis kundze. Es labprāt uh, dzirdētu no jums, vai jūs attīstības politiku uzskatāt par ārlietu politikas sastāvdaļu. Un vai jūs saskaņotību starp abām politikas jomām uzskatāt par būtisku. Ja tas tā ir, tad eh, jūs jau teicāt, ka ADD arī attīstības politikā būtu jāiesaista tieši kuros jautājumos. Tad ir jautājums, ar kādiem instrumentiem jūs gribat sastrādāties kopā ar attīstības komisāru. Paldies par vēras kungam un tagad vārds Eštānas kundzei uz piecām minūtēm. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Svoboda, you... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Svobodas kungs, jūs eh, runājāt par ģenerāla sekretāra un ārlietu ministra lomu un kā es viņus pārvaldīšu. Runājot par aizsardzības ministriem, viņi man ir palīdzējuši ļoti lielā mērā. Pirmkārt, kad viņi dodās savos komandējumos, savu valstu pārstāvniecībās, tad viņi vienmēr man palīdz runāt Eiropas balsī, un otrkārt, Ja e, es vēlos runāt ar konkrēto valstu valdībām, aizsardzības ministri man vienmēr ir palīdzējuši. Jā, protams, ka es atvainojos, ka es nevaru būt klāt visur, bet es viņus deleģēju. Es jau runāju par politisko pārstāvniecību, mēs par to sākām runāt jau vakar. Mums ir jāturpina tādā pašā garā. Tātad e, padome runā savā vārdā, komisija savā vārdā, un, protams, parlaments savukārt vēlas redzēt eh, politisku pārstāvniecību. Tas ir manos pienākumos. Ārlietu dimensija un kopīgā drošības un ārlietu politika. Mums ir jārunā par attīstības politiku un mums ir jābūt skaidriem mērķiem. Arī ADD ir jābūt skaidram mandātam. Neits kundze, uh, civilo un militāro spēku sadarbība. Galvenais jau ir koordinācija, pie tā vēl ir jāpiestrādā. Vairāki kolēģi jau šeit pieminēja, kā struktūrāli risināt šīs problēmas, taču skaidrs ir viens. Katrā konkrētā gadījumā, vai tā būtu krīzes pārvaldība vai kas cits, katrs konkrēts gadījums ir atšķirīgs. Tas, ko mēs darījām Haiti, lielā mērā atšķirās eh, no tā, ko mēs izvērsām Čilī, Čīlē. Katrā ziņā ir ļoti daudz situāciju, kurās mums ir jādomā atšķirīgi, un mans galvenais uzdevums ir nodrošināt tas, lai mūsu izgudrotais plāns darbotos, un, ja ir nepieciešama militāra klātbūtne konkrētā konkrētās situācijas risinājumam, tad tādai tai arī ir jābūt. Ļubičeks kundze par krīzes pārvaldību tā ir integrēta mūsu darba sastāvdaļa. Jūs pieminējāt organogrammu, tas ir tikai savu veidu algoritms, e, bet tas ir tikai uz papīra. Realitāte ir tāda, ka ir nepieciešams konkrēti aprakstīt, kāds ir katra konkrētais uzdevums, taču atkal ikvienam ir jābūt iepītam struktūrā, un tas atkal būs atkarīgs no konkrētās situācijas. Piemēram, Haiti risinājums būs pilnīgi savādāks nekā mūsu mm, rīcība Bosnijā vai tas, ko es darīju Bosnijā vai citur. Tātad tas nenozīmē, ka mēs darbojamies sadrumstaloti, nē, mēs darbojamies integrēti. Es pat nerunāju tādā kā trīs dimensiju modelī, tas ir pat četri dimensiju modelis. Nākamais jautājums par dalību valstīm. Par to man jautā katru dienu. Es jums nevaru sniegt uh, ciparus un procentus, cik tad būs dalību valstu pārstāvniecība. Uh, protams, es apzinos eh, E, šī jautājuma nozīmīgumu. Es esmu pieprasījusi dalību valstīm sūtīt tikai vislieliskākos prātus, un, protams, es jums varu galvot, ka mēs uzraudzīsim notiekošo. Galvenais, lai cilvēki, kas strādātu šajā dienestā, būtu kompetenti un ar nepieciešamajām kvalifikācijām. Bet lūdzu, dodiet tam laiku. Mēs nevarēsim visu atrisināt vienā atvēršanas brīdī, bet es ļoti lielā mērā mērā apzinos šo problēmu, bet vēlos jums apgalvot, ka daudz kas jau ir paveikts. Šalca kungs uzdeva jautājumu par to, kā tikt galā ar dažādiem viedokļiem. Piemēram, ja es darbojos kā ārlietu ministre, tātad padomas e, mandātā, tad, protams, ka mums padomē ir jāvienojās, piemēram, ko darīt tuvo austrumu jautājumā. Mums ir nepieciešama spēcīga ārlietu politika, un, protams, ka mēs dialogā ar parlamentu mēģināsim rast pareizo risinājumu. Un tomēr mums ir jāizveido ārlietu politika balstoties uz vienprātīgu, balstoties uz kompromisiem. Un visbeidzot, proveras kungam. Attīstības politikai ir jābūt savītai kopā ar ārlietu politiku, jo ik viens ārlietu politikā spērtais solis tādā vai citādā veidā ietekmē arī attīstības politiku. Kā mēs risinam krīzes situācijas, konflikts situācijas, tas viss ir savietas kopā. Prieksēdētājs, paldies prieksēdētājs vietniecei. Paldies par atbildētajiem jautājumiem. Un tagad mēs bijām plānojuši, ka mums būs brīvā mikrofona procedūra. 25 jau ir runāt gribētāji, un man tas ir jāsamazina vismaz uz pusi. Es atvainojos, bet tā nu tas būs. Un tad es mēģināšu ņemt vērā zināmu proporcionalitāti un arī mēģināšu ievērot eh, kārtību, kādā jūs pieteicāties. Tagad, godātie deputāti, Mēs jau nevaram tikai uzdot jautājumus, mums ir jābūt dialogam ar kolēģiem. Bet eh, es šeit neizskatīšu ziņojumu par ministru, tātad 22. un 23. marta sanāksmes rezultātu. Jurā. Paldies, priekšsēdētāji. Eštāns kundze. Man interesē jūsu viedoklis par uh, institūciju līdzsvaru, kas galu galā pieņem lēmumus par uh, dienestu, kur jūs vadāt. Ko es to domāju? Kā augstā pārstāve jūs strādāsiet kopā ar citiem kolēģijas locekļiem arī no parlamenta. Un um, tas jau nebūtu gluži nepareizi, ja parlaments, kas arī ir atbildīgs par augstās pārstāvis iecelšanu, kā, ja parlamentam būtu tikai konsultatīvi uzdevumi, eh, pieņemot lēmumus par ADD organizāciju. Un šīs dienas ir tieši jūs pakļautībā. Es neatsaucos eh, uz budžeta sadaļu un uz statūtiem, bet ko es šeit domāju? Uz organizāciju un eh, dienesta funkcionēšanu tās funkcionēšanas veidu. Kopa nākamais runātājs. Paldies, es gribētu pievienot savu balsi tām bažām, kuras jau dzirdējāt par ģeogrāfisko pārstāvniecību. Es esmu no nelielas valsts, no Grieķijas, un tāpēc man ļoti interesē galīgajā organigramā, kur jūs prezentēsiet redzēt šo dienestu uh, nevis kā tādu, kur dominē lielās savienības dalība valstis, bet kur ir pārstāvēts arī mazākās. Un es gribētu interesē uz, uzklausīt jūsu viedokli, kā jūs to organizēsiet. Un otrkārt, ko jūs sagaidāt no dalību valstīm? Diplomātus, nacionālos ekspertus vai kādus cilvēkus jūs vēlaties redzēt? Paldies, Kopas kundze. Tagad uh, Prēgas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens jautājums. Kad, Aštons kundze, jūs domājat, kad sāks darboties šis dienests? No kura datuma mēs varēsim pateikt, jā, šis ārējais darbības dienests eksistē, tas eksistē reāli, ne tikai uz papīra. Paldies! Grazie, honorevole. Paldies, Prēdes kungs! Paldies, ka izteicāties tik īsi. Hāviet kungs, vienu minūtu. Paldies, augstās pārstāvs kundz, divi punkti. Pirmkārt, es ceru, protams, neviena dalība valsts nevēlas uh, maksāt vairāk. Um, es ceru, ka šeit būs līdzsvars, uh, kā mēs varētu to konsekventi risināt, un es ceru, ka parlaments jūs pārstāvēs šajā budžeta neutralitātē. Un otrkārt, ko jūs teicāt Hautals kundzei, mums patīk organigrammas, mums patīk spēlēties ar kastītēs, uh, kastītēm, kur uh, tur not, nāk iekšā cilvēktiesības, vai augš, augšējā līmenī, vai uh, zemajā līmenī. Kā jūs rīkosieties ar kohom, vai jums būs delegācijās pārstāvi, kas būs uh, pā, atbildīgi tieši par cilvēktiesībām. Paldies, uh, eh, Hāvit kungs, tagad uh, Kovačev kungs kā pēdējais šajā sarunu jautājumu kārtā. Paldies, priekšsēdētāji, Aštons kundze. Kā daudz no kolēģiem jau minēja iepriekš, jums ir ļoti grūts uzdevums veidojot spēcīgu diplomātisko dienestu. Uh, Daudzas eh, dalībvalstis eh, vēlas, lai tiktu iekļaut vairāk diplomāti, un es piekrītu, ka dalībvalstīm ir jābūt eh, pienācīgi pārstāvētām un jāpanāk geogrāfiskais līdzsvars. Un man ir prieks dzirdēt, ka jūs vēlties nodrošināt geogrāfisko un dzimumu līdztiesību un līdzsvaru. Uh, Bet es domāju, ka mums ir tas jādara vairāk, mums tas ir jāiekļauj arī personāla nolikumā, kā tas ir komisijas gadījumā, lai būs šis te geogrāfiskā līdzsvara un dzimuma līdztiesības princips iekļauts dokumentā. Un kā jūs pārvaldīsiet vairāk kā 130 misiju darbiniekus? Vai jūs pieņemsiet arī vietējos darbiniekus darbā vai kā citādi? Paldies! Bene, diamo il diritto di replika alla signora viceprezidente. Labi, tad tagad atkal vārds vicepriekšādātājs kundzei 5 minūtes, lai dotu atbildes. Paldies, priekšsādātāji. Um, Mr. Uh, Maro, I, uh, I... Uh, uh. Māro kungs, es ceru, ka es skaidri pateicu, ka parlaments būs atbildīgs par visiem budžeta jautājumiem. Es atvainojos, ja neskaidri izteicos, bet finansiālā atbildība par budžeta jautājumiem būs parlamentam. Punkts. Tātad, runājot par to, ko mēs darām iekšēji, arī par to mums būs jānāk un jāatskaitās parlamentam. Kopas kundze par to, ka lielās valstis dominē. Nē, es nevēlos, lai lielās valstis dominētu. Uh, Mums ir jāpanāk, lai šis dienests būtu eiropeisks, un tas ir panākams ar valstu līdzsvaru, ar dzimumu līdztiesību. Tam visam ir tur jāieplūst iekšā, un to es arī plānoju darīt. Šeit dalību valstīm būs jālem par to, kas uh, būs šie cilvēki, kas būs viņu diplomāti, viņi iesniegs uh, CV, un es tad uh, būšu tā, kas galīgi izvēlēsies. Bet dalību valsts izlems, ko tās sūtīs. Es esmu vienkārši prasījis, lai tie būtu kvalificēti cilvēki. Prēdes kungs par datumu. Šī dienesta izveida būs pakāpenisks uh, process. Es centīšos ievērot visus termiņus, kas ir noteikti padomē. Uh, ir jāpieņem laicīgi visi attiecīgie lēmumi, parlamentam arī būs jāveic savs darbs, un šis dienests tiks izveidots, bet tas veidosies pakāpeniski. Mēs sākotnēji konvertēsim komisijas delegācijas uh, un mēs veidosim arī personālu nākotnē, un eh, mums būs ar jums kopīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka viss notiek veiksmīgi. Havit kungs par budžeta neutralitāti, es jums piekrītu. Šobrīd, ja mēs eh, eh, tā rīkotos, tad mēs saņem divus darbiniekus katrā dal dalību valstī. To mēs nevaram darīt. Dalībvalstis ir uh, protams, nevēlas maksāt par daudz, um, un šeit būs mums jāsadarbojas ar parlamentu. Par cilvēktiesībām. Es cilvēktiesības gribētu redzēt visos līmeņos. Kad es runāju ar ekspertiem, un es labprāt uzklausītu arī parlamenta padomus, uh, jāizdomā, kā vislabāk nodrošināt, lai tas būtu uh, visos uh, darba posmos iekļauts. Uh, Es zinu, cik svarīgi ir, lai nebūtu tikai viens cilvēks, kas ir atbildīgs par cilvēktiesībām. Cilvēktiesībām ir jā, jābūt iekļautām apmācībā un tā tālāk visu darbinieku darbā. Es vienkārši tagad vēl neesmu līdz galam izdomājusi, kā uh, sasniegt to, ko mēs visi kopīgi vēlamies sasniegt. Pročev kungs, geogrāfiskā uh, līdzsvara un dzimuma līdztiesības princips, tas būs visur. Uh, Uh, nolikumā, darbinieku nolikumā, un par vietējiem darbiniekiem. Uh, vietējie darbinieki nāk ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, un komisijas delegācijās viņi ir ļoti svarīgi darbinieki. Tātad es negribu sūtīt pētē, ne, nepreizos signālu, bet šim dienestam ir jābūt tādam, uh, kas atspoguļo to, ko Eiropa cenšas darīt un eh, cenšas risināt um, jautājumus attiecīgajās valstīs. Grazie, signora viceprezidente. Riprende secondo round. Paldies, vicepriekšādātais kundze. Tagad otrā jautājuma kārta. Panie przewodniczący, osobiście jestem za, zadowolony z tej deklaracji. Priekšsēdētāja kungs. Es eh, no sirds priecājos par Aštons kundas teikto. Jūs runājāt par geogrāfisko pārstāvniecību un par to, cik tas ir svarīgi ievērot ADD. Aštons kundze, jūs arī teicāt, ka dalību valstīm ir jādara viss, jāsūta viņu labākie. Pieņemsim, ja ir eksperts krīzes pārvaldībā, tad, piemēram, šis cilvēks nevarēs darboties visos ADD eh, domēnos. Un vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka augstā pārstāvja vietnieki, tas ir atsevišķs jautājums. Mans jautājums, kādā ziņā atsevišķs jautājums? Vai jūs domājat, ka jums būs trīs vietnieki? Un eh, Kā jūs nodrošināsiet energo drošību šajā jautājumā? Grazie, onorevole Žib, la parola. Paldies, un tagad es dodu vārdu Etkins kungam. Vispirms es vēlētos atsaukties uz reglamentu, vai mums nebūs iespēja uzdot jautājumus par 22. 23. marta sanāksmes rezultātiem, jo mums jau vairs nav laika. Prieksēdētājs. Uh, Jā, es eh, biju domājis eh, šīs diskusijas par ārlietu padomu 22. 23. martā sanāksmes rezultātiem neizskatīt, jo mums tiešām nav laika. Savādāk sanāks tāds pilnīgs mikslis. Līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz tikai pirmo punktu. Tādā gadījumā turpina jautāt Atkinkungs. Tātad eh, Runājot par Krieviju, ASV vai Ķīnu, piemēram, 2005. gadā starptautiskās krīzes grupa pateica, ka Eiropai ir jādara viss, kas viņas spēkos, lai labāk koordinētu un izmantotu visus ārlietu politikas instrumentus, vai tie būtu militārie, diplomātiskie vai politiskie. Kā ADD izveidas etapā varēs apvienot šos trīs aspektus, ņemot vērā to, ka pat ministriem kādā konkrētā dalībvalstī ir grūti vienoties par šiem jautājumiem. Īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd ir vesela virkne karsto punktu, piemēram, tuvijā austrumi, neviens šobrīd nevar stāties pretim Izrēlai un neviens netaisās risināt šo problēmu. Kā tad to darīs ADD? Prieksēdētājs, paldies Atkinsa kungam, un tagad dod vārdu Vēber kungam vienu minūti. Līdija Ištan, one... Aštons kundze, turpina Vēbers kundze. Viens no jautājumiem, par kuru Eiropas Savienība daudz runā un daudz uh, sēž šeit un daudz maksā, ir vēlēšana novērošana. Un tomēr uzskatu, ka Eiropas Savienība nesaņem pietiekamu atpazīstamību, ņemot vērā to, cik daudz eh, naudas un cilvēku resursu mēs tajā ieguldām. Mans jautājums. Kurā jūs prioritāšu jomā būs vēlēšana novērošana? Paldies! Grazie, Priekšsēdētājs, paldies Vēbers kundzei, un tagad uh, dodu vārdu priekšsēdētājiem delegācija konferences priekšsēdētājam. Paldies. Aštāns kundze. Parlaments, komisija un padome. Par šo jautājumu parlamenta ietvaros šķiet uh, attīstās ļoti efektīva diplomātija. Starp, uh, starptautisko Eh, delegāciju priekšādātāja konference ir kā tāda ārējo attiecību ierocis, ko var izmantot, eh, un arī diplomātijas ierocis ir instruments, kas nākamajā ADD dienestu rīcībā atrodas, eh, un tur ir vairāk nekā 20 locekļi. Es domāju, ka sadarbība ar padomi un komisiju un augstā pārstāve noteikti varētu kaut ko sasniegt. Un, labprāt, gribētu zināt, kā jūs uzskatāt, kāda būs sadarbība ar šo institūciju. Paldies! Sarjuš Vojskis, viena minūte. Paldies, Aštons kundze. Man ir viens jautājums kāda pārstāvniecība būs aust, augstajai pārstāvniecībai, ja viņas pārstāvniecībā nav pārstāvēts visas 27 dalību valstis. Pagājušajā reizē Strasbūrā, jautājot par ADD pārstāvniecībām, kāda būs dalību valsts pārstāvniecība, jūs teicāt, ka jūs pieņemsiet darbā tikai vislabākos, viskompetentākos. Taču atcerēsimies, ka kompetence nav geogrāfiski vienmērīgi sadalīta, vismaz lielākoties nē. Tā tad eh, jums ir jābalstās uz leģitimitāti, un leģitimitāte izriet no spēka. Geogrāfiskais līdzsvars, tas nedrīkst palikt tikai runu līmenī. Tam ir jābūt uh, hierarhiski pārstāvētam. Padomē, komisijā, parlamentā daudz runā par šo visu dalību valstu pārstāvētību, kāpēc ne jūsu dienestā? Runātājs tiek pārtraukts. Prieksēdētājs paldies Žaris un Volskungam. E, jums bija viena minūte, jūs to izsmēlāt. Paldies. Un tagad dod vārdu piecas minūtes e, komisārs prieksēdētāja vietniecei atbildē lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jašek kungs, ja es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Tātad geogrāfiskie jautājumi šeit parādījās šajā jautājuma raundā vairākas reizes, tātad tas ir ļoti karsts kartupelis. Es saprotu, ka dalību valsts ir nobežījušās, es saprotu, cik ļoti svarīgi ir tas, ka Eiropas ārlietu dienestā ir pārstāvēts visas valstis. Es eh, jums varu garantēt, ka es apzinos problēmas nopietnību un sarežģētību. Un, protams, es saprotu, ka eksperti dažādās jomās, tātad, ko es gribēju teikt, apgalvojot, ka es vēlos tikai labākos un gudrākos. Protams, mūsu pārstāvniecībā Jemenā būs eh, citi citas prasības nekā pārstāvniecībai Ķīnā, un karstākajos krīzes punktos savukārt būs citas prasības kā tiem, kas strādā šeit. Tātad apgalvojot, ka es gribu redzēt savā dienestā tikai labākos, kompetentākos un kvalitatīvākos, es to arī domāju. Runājot par trīs vietnieku vietām. Uh, Tā tad eh, ir parādījies priekšlikums, un mēs esam sākuši to diskutēt. Ir institūcijas, kurām ir ļoti skaidrs viedoklis par to, kādiem ir jābūt vietniekiem. Protams, ir jābūt eh, politiskajai pārstāvniecībai, un to es apzinos, bet, protams, ka mums gala beigās būs jāvienojās par šiem vietniekiem. Protams, kā Opting, ar Otingeru kungu mēs runāsim par to, kāda būs ārlieta ārlietu dimensijas joma ārlietu politikā Eiropā. Atkinsa kungs. Jūs pieminējāt ļoti svarīgu momentu, proti vai mūsu piedāvātā kohēzija lielākā mērā ietekmēs mūsu strateģiskās attiecības ar ASV, Ķīnu un Krieviju, un vai tas reāli ietekmēs mūsu rīcību. Varbūt viens piemērs, tas, ko mēs jau esam novērojuši. 27 dalību valstu viedoklis par uh, situāciju vidējos austrumos, jebkur, kur es esmu devusies Arābu pasaulē, un es esmu sapratusi arī no Izraels, ka tuvo austrumu jautājums ir ļoti svarīgs, un padome man ir devusi pilnvars runāt Eiropas vārtām. Uh, bet eh, mūsu dienesta dažādās pilnvaras eh, varē, tam ir jābūt, eh, jātiek pietiekami atbalstītam. Piemēram, Palestīnai mums ir jāpalīdz izveidot tās institūcijas, kas ir nepieciešams adekvātai valsts funkcionēšanai. To visu mēs apzināmies. Nākamais, vai Maskavā pārstāv Maskavas konferencē uh, Eiropa pārstāvēs viens vai trīs, mēs to ļoti labi apzināmies. Tas ir tikai kā piemērs. Vēbers kundze par vēlēšanu uzraudzību. Eiropas Savienībai ir jābūt labāk atpazīstamai, es jums pilnībā piekrītu, mēs ļoti daudzās vietās veicam vēlēšanu uzraudzīšanu, un tomēr mums ir vairāk jāpiedomā pie tā, kā veicināt mūsu atpazīstamību. Un, protams, e, varbūt jūs, kas piedalaties konkrēta vēlēšana uzraudzībā, varat mums sniegt savu, savas idejas par to, kā padarīt ES atpazīstamāku. Nākamais jautājums - divpusējās attiecības. Tātad, ja jūs varētu sniegt jūsu pieredzi un tālāk darboties, es būtu ļoti priecīga. Sarjuša Voļska kungs, geogrāfiskā pārstāvniecība ADD. Jā, es zinu, jā, 27 komisāri un 27 dalību valsts, tātad 27 šis skaitlis visu laiku atkārtojās. Šajā dienestā es vēlētos nodrošināt, lai tas tiešām ilgākā laika periodā būtu geogrāfiski līdzsvarots. Es zinu, ka ir dalību valsts, kuras ir neapmierināts un uzskata, ka tās nav pietiekami pārstāvētas. Un tomēr es. Um, nevaru apsolīt konkrētus posteņus konkrētām dalību valstīm, bet laika gaitā es jums apsolu, mēs sasniegsim geogrāfisko līdzsvaru. Paldies, vicepriekšādātājs kundzei. Tagad mēs pāriesim pie pēdējās kārtas brīvā mikrofona. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs pārstāvat gan padomu, gan komisiju, un jums ir trīskārša leģitimizācija - padomu, komisija un parlaments. Vai jūs nedomājat, ka tie, kuriem būtu jāpārstāv jūs, jūsu aizstājējiem, vajadzētu būt tādai pašai leģitimitātei un pārstāvniecībai? Un ja kāds teiktu, ka tas nav rakstīts līgumā, tad es teiktu, ka līgums to arī neaizliedz. Paldies! Grazie, onorevole Severīna. Paldies, Severīna kungs. Tagad vārds Andrikienas kundzei, lūdzu. Viena minūte. Prezident. Paldies, priekšsādātāji. Vicepriekšsādātājs kundze, mans jautājums būs par Lisabonas līgumu ieviešanu attiecībā uz Eiropas Savienības pārstāvniecību uh, daudzpusējos fórumos, jo īpaši ANO. Pagājuši nedēļ uh, apakškomitejas, eh, cilvēktiesību apakškomitejas delegācija atgriezās no Ženēvas, un mēs uzzinājām, ka eh, vēstnieki eh, sūdzējās, ka viņiem ir jāstrādā, ka viņiem nebija tomēr nekādas instrukcijas no Briseles. Mēs sapratām, ka izaicinājumi, kas ir saistīti ar Lisabonas līguma pilnīgu ieviešanu Ženēvā, saskars ar resursu trūkumu. Un, uh, Tur ir dažādas institūcijas, kas uh, atbilst dažādām kompetences jomām. Un arī fakts, ka Eiropas Savienība nav uh, dalība valsts, bet ir uh, novērotāja statusā, tāpēc es ļoti labprāt uzklausītu jūsu komentārus par šo jautājumu. Paldies! Honorevole, eh, grazie, honorevole Andri. Paldies, Andrikienas kundze. Tagad Dāfa kungs vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji. Labdien! Protams, eh, mēģinot eh, nozīmēt eh, politiskus vietniekus, vai jūs piekrītat, ka mēs varētu izmantot 33. pāntu, lai to panāktu? Otrakārt, salīdzinot padomas pieeju ADD izveidei un komisijas pieeju. kura izrādās uh, tāda, kas jums visvairāk uh, nepatīkšanas sagādā. Grazie, honorevole. Paldies, Dāfa kungs. Tagad vārds Van Ortenkungam vienu minūtu lūdzu. Labdien, Barones Eštona! Man ir liels prieks uh, dzirdēt, ko mēs dzirdējām pēdējos stundās, ka viss ir svarīgs. Problēma ir tāda, ka Eiropas Savienības integrācijas uh, um, gaitā mēs apsarbēsim dalību valstu vēstniecības. Jau tagad uh, Eiropas Savienības institūcijām ir milzīgs budžets, un tas pieaug, un pat uh, Lielbritānijas ārlietu uh, uh, ministrija saņem par maz finansējumu. Jūs tagad vēl gribat piesavināties tos gudrākos un uh, kvalificētākos. Un tas uh, varētu mūs iedrošināt, ja ADD tiešām sniegtu attīstības palīdzību un attīst, pēc konfliktu